Tālāk nākamais punkts darba kārtībā ir eh, Makentājers kundz ziņojums par Eiropas dārzkopību. Tošu vārdu ziņojumu autorei četras minūtes lūdzu. Thank you very much, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Un tiešām prieks uh, runāt ar jums par šo ziņojumu šodien un es ļoti ceru uz plašu atbalstu balsojot. Dārzkopība ir eh, ļoti svarīgs jautājums Eiropas Savienībai. Un tieši dārzkopība var milzīgi ietekmēt Eiropas Savienības ekonomiku. Tā var ietekmēt arī eh, pārtikas piegādi visā pasaulē. Tieši laikos, kad uh, šī joma mm, tāda diezgan nelīdzsvarota. Dārzkopība ļauj mums labāk konkurēt globālos apstākļos ar inovācijām, izpēti un attīstību, energoefektivitāti, pielāgošanos klimata pārmaiņām. Viss tas ir izgaismots ziņojumā. Pārtikas drošums ir lieta, kas eh, ir svarīga mums visiem. 20 gadu laikā mums būs nepieciešams par 40% vairāk pārtikas, salīdzinot ar šodienu. Šobrīd dārzkopība saražo 18% no eh, lauksaimniecības kopēja apjoma un izmanto tikai nelielu daļu lauksaimnieciski apstrādājumās zemes. Līdz ar to te ir milzīgs potenciāls, un manā ziņojumā runa ir par to, kā atvieglot ražotājiem piekļuvi trešo valstu tirgiem. 1,9 miljardi gadā tiek gūta ar eksporta palīdzību šajā sektorā. Te vēl daudz skaitļu, ko es varat minēt, bet man tam vienkārši nav laika. Uh, Ziņojumā īpaši tiek atbalstītas ražotāju organizācijas un komisija tiek uh, aicināta pārskatīt uh, augļu un dārziņu režīmu, kas tieši tiek pieņemts šobrīd. Mēs aicinām komisiju paredzēt skaidrus un vienkāršus noteikumus un pielāgot schēmas tirgus apstākļiem dažādās dalību valstīs. Un īpaši Lielbritānijā mēs um, redzam tādas neatzīšanas situācijas jo eh, šis eh, komisijas paredzētās schēmas mūsu apstākļos nedarbojas. Līdz ar to eh, tām jākļūst labvēlīgākām ražotājiem. Vēl viens aspekt, aspekts ir IPM, jeb integrēta kaitēkļu pārvaldība. Mm, te tiešām ir ļoti labs potenciāls turpmākai attīstībai, ja vēlamies konkurēt globālos apstākļos, jāizmanto jaunās metodes un jaunās tehnoloģijas. Nevaram mm, ierakties smiltīs un mm, teikt, ka darbosimies mm, tikai vienā vai otrā veidā. Mm, lietas um, protams, uzlabojas, bet mēs nevaram uh, dzīvot šobrīd bez uh, noteiktiem biocīdiem, pesticīdiem. Mēs nevaram uh, lietot tikai uh, organiski tīrus uh, produktus. Harper Ādams Universitāte manā valstī īpaši aktīvi pēta Eh, šos aspektus. Un skatot bezdarba līmeni Eiropas Savienībā, šķiet, ka tieši dārzkopībā mēs varētu piedāvāt labāks eh, un vairāk darba vietu. Botāniķi mums ir vajadzīgi dārza speciālisti, un te mēs tieši varam iedrošināt jauniešus eh, izvēlēties karjeras šajā jomā. Paldies Makentājas kundzei, un tagad pāriem pie brīvā mikrofona procedūras, un sāksim ar.